ir debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Un eh, pirmais punkts darba kārtībā ir Krīmas tatāri. Es gribētu paziņot, ka mēs, eh, diemžēl, esam iekavējuši, tāpēc neakceptējam zilās kartas jautājumus. Un iespējams mums nāksies arī ierobežot brīvā mikrofona procedūru. Pacentīšos eh, dot vārdu vismaz dažiem, bet iespējams ne visiem. Sāksim ar uh, Krimas tatāriem, un pirmais izteiksies Ropēkungs uh, pusotra minūte. Viņš ir viens no autoriem. Paldies, priekšādātāji! Komisārs Gonze, godāmie kolēģi! Šodien mēs diskutējam par Eiropas parlamenta rezolūciju par Krīmas tatāriem. Tas ir pavisam nedaudz. Tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu šai unikālajai etniskajai grupai. Es esmu pārliecināts, ka, ka ik viens šajā zālē nosoda Krīmas nelegālo aneksiju, kas notika pirms diviem gadiem. Šie okupanti ir aizņēmuši ne tikai teritoriju, bet viņi mēģina arī veikt etnisko tīrīšanu. Krīmas tatāri ir eh, pirmie, kurus eh, apsūdz nozieguma izdarīšanā. 1944. gadā padomi vara paziņoja, ka visi tatāri ir noziedznieki, un pēc tam viņi tika masveidā deportēti. Šis noziegums tika izdarīts, eh, un neviens to pat nepamanīja. Šķiet, ka pašlaik Krievija mēģina darīt tieši to pašu, mēģina atkārtot šo nodarījumu. Krimas tatāri atkal tiek padarīti par noziedzniekiem. Viņu uh, pārstāvības organizācija tika aizliegta. Krimas tatāri tiek vajāti. Esam sagatavojuši ļoti labu rezolūciju, kurā tiek nosodīta varas iestāžu rīcība un represijas. Tāpat arī mēs izsakāmies par cilvēktiesību un pamatiesību aizstāvību. Paldies. Es eh, labprāt būtu elastīgāk attiecībā uz uzstāšanās laiku, bet, nu, man diemžēl nav šādas elastības un nāksies izturēties nežēlīgi. Tagad eh, vārds Korāo kungam. Paldies, priekšādētāji. Krimas eh, tatāru masveida deportācija sākās 1944. gadā un tika aizsūtīti tūkstošiem cilvēku. Ļoti daudzi no šiem cilvēkiem nevarēja atgriezties valstī 80. gados. Diskriminācija pret šo minoritāti ir turpinājusies e, desmitiem gadus ilgi. To veica gan padomju vāra, gan arī Ukrainas vāra, kas, e, un arī Krievijas e, valdība, kas pārņēma Krimas administrāciju. Pašlaik Tatāri ārkārtīgi cieši Krimā. Eiropas parlamentam un citām Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu pielikt punktu klusumam, kas valda ap šiem notikumiem. Mums ir jāaptur politiskā vajāšana. Mm, Krīmas tatāri tikuši aizmirsti gadiem ilgi. Problēma ir tāda, ka šos noziedzīgos nodarījumus neviens nenosoda. Te ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un, eh, protams, ka tam visam ir jāpievešķir uzmanība. Krīma un jo vairāk eh, situācija austrum Ukrainā nedrīkst kļūt par iesaldēto konfliktu. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir jāturpina izdarīt spiediens un ir jāpiemēro sankcijas pret eh, Krieviju par Krīmas aneksiju. Uh, visvairāk cieši cilvēki, kas dzīvo Krimā, minoritātes cieši no vajāšanas, un jo īpaši Krimas tātāri un arī etniskie ukraiņi. Jau 20 tūkstoši ir devušies uz uh, Ukrainu, un pašreizējā politika tiek veidota tā, lai arī pārējie tātāri to darītu. Uh, Eh, Šīs piespiedu deportācija, kas notika 44. gadā Staļina laikā, jau bija sākums šai rīcībai. Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt, piemēram, to, lai eh, Turcija aizstāv sa savus eh, etniskos kaimiņus arī Krimā, tāpat kā tā to dara Sīrijā. Mēs redzam, ka šāda veida rīcība ir absolūti neakceptējama modernā pasaulē. Paldies, tagad pusotra minūte pan Zērī kungam. Paldies, priekšādātāji! Ja otro reizi tikai nedaudz mēnešu laikā mēs diskutējam par eh, Krimas tatāriem, Tas norāda uz Eiropas parlamenta apņēmību aizsargāt šo minoritāti, kas eh, kopš eh, Krīmas krīzes pirmsākumiem ir atteikusies akceptēt Krievijas rīcību un līdz ar to tiek pakļauta represijām un diskriminācijai. Simferopolis eh, tiesu lēmumi par Tatāru organizācijas eh, likvidēšanu norāda eh, uz to, ka uh, starptautiskās iestādes ir daļa no šī nozieguma. Ir pienācis laiks veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nosodītu šo tiesas lēmumu. Mums ir jānosoda visi e, tie pasākumi, kas ir mm, nu, nodrošinājuši to, ka šai minoritātei tiek vispār apņemta politiskā balss. Tatarů není třeba vysvětlovat. Všichni jsme... Maštākas kungs. Es domāju, ka nav nekādas vajadzības mēģināt skaidrot to, kas notiek ar Krīmas tatāriem. Mēs visi zinām, kas notika ar referendumu Krīmā, un mēs arī zinām, ka tatārus piespieda emigrēt. Šī valoda nesen tika pasludināta par oficiālo valodu Ukrainā, bet eh, ne visi ir ar to apmierināti. Ir ļoti grūti nodrošināt, lai pilnīgi visi būtu apmierināti. Ir skaidrs, ka informācija, ko mēs iegūstam, nevienmēr ir patiesa. Ko tieši mēs varētu darīt? Mums vajadzētu doties uz turieni un paskatīties uz visu savām acīm. Plinkoviča kungs. Paldies, priekšādātāji. Vicepriekšādātājs kundze, es gribētu vispirms norādīt, ka esmu ārkārtīgi priecīgs, ka beidzot esam panākuši vienprātību par šo rezolūciju, proti rezolūciju par Krimas tātāru situāciju. Uh, šī ir minoritāte Ukrainā, kas ir uh, Eh, saglabās lojalitāti Ukrainai un vēršas pret eh, Ukrainas teritorijas aneksiju Krievijai. Mums vajadzētu arī eh, vērsties pret Krīmas tatāru organizācijas Medžlis Um, likvidēšanu un to, ka vietējās tiesas ir pasludinājušas šo organizāciju par teroristisku organizāciju. Mums ir jānodrošina cilvēku tiesības, mums ir jāvēršas pret jebkura veida vardarbību vai iebiedēšanu, ja tā ir vēsta pret Krīmas tatāriem. Mums ir jādomā arī par politisku uh, šīs uh, Krīmas, šīs Ukrainas teritorijas uh, reintegrēšanu. Tāpat ir jānodrošina, lai sankcijas paliktu spēkā, tāpēc, ka nekāds progress nav novērojams. Mēs iestājāmies par Ukrainas teritoriālo integritāti. Tagad eh, pusotra minūte Auštrevičijus kungam. Eh, Priekšādētājs kundze, komisārs kundze. Eh, Krīmu vispirms okupēja caristiskā Krievija un tas nodrošināja to, ka šīs teritorijas tika rusificētas. 1944. gadā pēc Staļina pavēles 200 tūkstoši Krīmas tatāru vesela tauta tika deportēta galvenokārt uz Centrālā Aziju. Tūkstošiem cilvēku gāja bojā ceļā vai arī izsūtījumā. Visu eh, šo deportāciju veiksmīgi pabeidza. Pašlaik mēs redzam, ka Ukrainā turpina etniskās tīrīšanas politiku. Tatāru vadītāji nedrīkst iebraukt pussalā. Medžlis vietējais parlaments tiek pasludināts par spēkā nēsošu. Desmitiem tā aktīvistu tiek vajāti. Reliģija un kultūra tiek apspiesta, tāpat arī televīzijas stācijas tiek slēgtas. Šo varas iestāžu rīcība ir skaidra. Krīmas Tatāri nav Putina nākotnes plānos attiecībā uz Krimu. Tas viss notiek 21. gadsimtā. Mēģelisa aizliekšana ir daudzu starptautisku likumu pārkāpums. Esmu pārliecināts, ka tie, kas stāv aiz šī apkaunojošā tiesas lēmuma, ir sodāmi no Eiropas Savienības puses. Tas attiecas arī uz tā saucamo ģenerālprokuroru un tiesnešiem. Ja mēs to nedarīsim, ja nevērsīsim sankcijas pret viņiem, tad tā būs kļūda. Kolēģi, Krīma ir daļa no Ukrainas, un Krīma nepastāv bez Krīmas tatāriem. Paldies! Tagad vērsīsimies pie valdiskajām grupām, un viena minūte predaskungam. Paldies, priekšādātāji! Mūsu grupā vairāk kārt ir aicinājusi eh, diskutēt par šo tēmatu, un es priecājos, ka jau otro reizi pēdējo trīs mēnešu laikā mēs diskutējam par Krimas tatāriem. Uh, Eh, cilvēktiesību situācija ir pasliktinājusies kopš februāra. Kopš eh, iepriekšējām debatēm mēs redzam, ka medžlis ir ticis aizliegts, jo uh, to sauc par teroristisku organizāciju. Vienlaicīgi tiek turpināta arī cenzūra un diskriminācija. Tas viss notiek Krimā šajā Ukrainas teritorijā, kuru Krievija ir nelegāli pievienojusi. Es gribētu atkārtināt, ka mēs neatzīstam šo uh, uh, rīcību. Uzskatu, ka vajadzētu obligāti sākt sarunas par to, ka Krievijai vajadzētu iziet no Krīmas. Tāpat arī starptautiskajām organizācijām ir jānodrošina piekļošai teritorijai, lai varētu kontrolēt cilvēktiesību situāciju. Havita kungam vārds pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Lēmums aizliegt medžlis darbību Krimā ir pulcešanās brīvības pārkāpums, un tas seko pēc vismaz sešu Krimas tatāru pazušanas. Uh, un pārējiem eh, tiek eh, ņemti pirks nospiedumi un DNS analīzes. Un tas ir tikai daļa no tā, kas notiek Krimā pēc Krievijas veiktās aneksijas. Četras eh, desmitgades pēc tam, kad lielākā daļa no Krimas tatāriem tika izsūtīta uz attāliem PSRS reģioniem. Mēs esam pārliecināti, ka mums ir diplomātiski jārunā ar Krieviju un jāprasa ANO konvencijas par pamatiedzīvotāju tiesībām ievērošanu. Čuvarokungs, viens no izsūtītajiem Krimas tatāru līderiem, mēs viņam sacījām, ka mēs viņus neaizmirsīsim, un mēs šodien to sakam arī visai Eiropai. Paldies, tagad Demes Makerkungs. Kas tad ir mājas, kolēģi? Ir definīcija. Elvis Hans, eh, ASV rakstnieks, ir eh, sniedz šo definīciju. Tā ir vieta, kurā jū, cilvēks jūtas droši, kurā nebaidās no uzbrukumiem. Diemžēl Krimas tatāriem viņu māja vieta vairs nav droša. Viņi ir piedzīvojuši genocīdu un eh, aktīvu vēršanos pret viņiem visās iespējamos veidos. Uh, Mēs sagaidītu, ka 21. gadsimtā valsts, kas ir eh, ANO drošības padomas locekle, eh, apzinātos, eh, ko nozīmē minoritāšu tiesības. Šobrīd Krimā ir mm, runa par cilvēku nolaupīšanu, cilvēku pazušanu. No Sevastopols vien ir 2000 cilvēku pazuduši. Mums ir jāprasa nemazināt sankcijas, neatcelt tās. Šis, šī lepnā tauta tic mums un paļaujas e, uz mums. Šāks kundze. Paldies. E, Krievijas veikta nelegālā Krimas aneksija e, turpinājās ar vēršanos pret pamatiedzīvotājiem, kā Krimas tatāriem, kas tiek pasludināti par teroristiem, saskaras ar vardarbību, nolaupīšanu, slepkavībām. Uh, un tās augtās varas iestādes vietējās eh, nemaz nemeklē vainīgos. Un tagad vēl tālāk eh, medžulis ir eh, aizliegts un Krims Tatāru spiesti tikties ārpus valsts. OSCE, ANO, Eiropas padome un citas organizācijas netiek ielaists uh, Krimā, uh, tiek ierobežotas uh, visdažādākās brīvības, un visi šie tiesību ierobežojumi, tīpaši vēršanās pret minoritātēm, un šajā gadījumā Krimas tatāriem, Krimā turpinās. Tam ir nepār, ja, ne, nekavējoties jāpieliek punkts. Paldies! Šafhauser kungs, vienu minūtu. Godātie kolēģi! Šeit atkal ir e, rasta vienprātība ar kļūdainiem faktiem. Tatāri ir e, Krims tatāri, viņiem jābūt esot vienlīdzīgiem. Visu šo tautu vajāja. Medžlis vēlas eh, lielākas tiesības Krimai, bet tur arī citas eh, minoritātes. Grieķi gal galā pirmie bija šajā pussalā. Medžulis eh, pirms aneksijas netika atzīts ne no vienas Ukrainas iestādes puses. De 97. gadā pieņems lēmums medžlisu neatzīt. Tā ir teroristiska organizācija, e, ka, kas sadarbojas ar Turcijā esošiem spēkiem. Paldies, Korvins Mikke. Paldies. Pretēji kolēģiem esmu pats bijis Krimā un pats runāju ar Krimas tatāriem un tikos ar viņiem arī pilsētu ielās sākumā Tātāri atbalstīja Krimas aneksiju, bet tagad viņi ir pilnībā vīlušies, jo viņu dzīves apstākļi ir pasliktinājušies. Ukrainā pie varas ir tie paši cilvēki, kas iepriekš. Agrāk viņi sauca sevi par krieviem, tagad viņi sauc sevi par ukraiņiem. Medželisam nav visu Krimas tatāru atbalsts, tas arī ir jāņem vērā. Ir bijuši arī teroristiski uzbrukumi, tika spridzināts, mēģināts spridzināt eh, elektrostaciju, kas eh, apgādāja Krīmu ar elektrību. Situācija ir sarežģīta. Mums ir, eh, mums ir jābūt piesardzīgiem savus izteikumos, un cits starpā es ticu, ka Eiropas Savienība ir jāsagrauj. Paldies, priekšsēdētāji, Štetins kungs saka. 44. gadā Stalins e, deportēja 44 tūkstošus krims tatāru uz Uzbekistānu. Tūkstošiem e, krims tatāru gāja bojā šī piespiedu izsūtīšanas rezultātā. Nelegālā krims aneksija no Krievijas puses padarīja krims tatārus par otršķirīgiem pilsoņiem e, viņu zemē. Šobrīd Krievijas federācija pārkāpja šo cilvēku tiesības Un e, šis ir kārtējs mēģinājums izdzīt e, Krimas tatārs no Krimas. Mēs nedrīkstam pieļaut e, traģisko notikumu atkārtošanās un jaunu stalinisma prakses. Nākamnedēļ es piedalīšos Kijevā atceres ceremonijā Krimas tatāru genocīda piemiņai. Es uh, eh, Medžulis priekšsēdētāju Čubai kungam nodošu Eiropas parlamenta rezolūciju, par kuru balsosim šodien. Man tas būs liels gods. Paldies tālāk Fotigas kundze. Paldies. Krima ir Krimas tatāru mājas. Krievi vajā Eh, vajāja Krimas tatāru barbariski vēl caresma laikā. Tālāk to turpināja Staļins, un tagad tas turpinās arī mūsdienās. It īpaši tas ir eh, sāsinājies pēc eh, pirms diviem gadiem, kad Krievija anektēja Krimu. Cilvēki pazūd, cilvēki mirst. Šāda barbariska vēršanās uh, Eh, eh, vērš, ir vērsta ne tikai pret Krimas tatāriem, bet arī pret citiem. Mm, ir jāprasa asāks eh, sankcijas pret Krieviju. Paiet kungs. Paldies. Krievijas veiktā Krimas anektēšana ir nelegāla un tā ir jāpārtrauc. Krimā ir jāatgriežas Ukrainā un kamēr tas nav noticis, Krievijai ir pienākums aizsargāt Krimas iedzīvotājus pret jebkādu diskriminācijas veidu un jāaizsargā viņu cilvēktiesības. Diemžēl mēs pieredzam pretējo. Medžulis aizliekšana, darbības aizliekšana un tās e, deputātu vajāšana ir nosodāmā un tā ir jāaptur. E, Eh, mēs drīz ap, eh, eh, apspriedīsim atkal nominantus uz Saharovu balvu. Ņemot vērā Krims Tatāru situāciju, es ierosinu Mustafu Džamiljevu, Krims Tatāru līderi, kuram nav ļauts iebraukt Krimā saistībā ar viņa darbībām par Krimas Tatāru tiesību pārkāpumiem, pārkāpumu izmeklēšanu. Mums ir jāprasa Krimas okupācijas pārtraukšana un e, vajāšanas pārtraukšana attiecībā uz Krimas tatāriem. Paldies tālāk, Šogar kungs. E, paldies, es runāšu ungāru valodā. Medželis e, aizliekšana tā parāda pavisam skaidri, kā darbojas Krievijas reāla politika, kas attie, atsaucoties uz likumu par ekstrēmiskās darbības apkarošanu, tika lēmts slēgt medželisu. Un uh, e, visi uh, e, krims tatāri tika pasludināti par uh, ekstrēmistiem un, uh, ka viņi ir saistīti ar draudiem Krievijā. Kā ir. Uh, Krievijas rīcība pret Krimas tatāriem Eh, neņem vērā Krievus eh, situāciju, kuri dzīvo Ukrainā. Tā ir arī, eh, tāpat ir arī nepieciešams nodrošināt, ka nedrīkst būt šādas situācijas arī Eiropas Savienībā nedrīkst paziņot, ka atsevišķa kopiena ir ekstrēma kā tāda, tādējādi tiek eh, pārkāptas eh, cilvēku tiesības un tikai pieaug sociālā spriedze. Makovei kundze. Paldies. Krīma anek, eh, Krievija anektēja Krīmu 2014. gadā Un tagad uh, eh, Medžulis ir aizliegts ar aizbildinājumu, ka tā ir teroristiska organizācija. Daudzi no krims tatāriem ir pazuduši, daudzi no viņiem ir pēc tam atrasti miruši. Krims tatāri ir vienīgā minoritāte Krimā, kas organizētā veidā iebilst un protestē pret Krievijas federācijas veikto anektēšanu un okupāciju. Es aicinu Eiropas Savienību un dalību valstis eh, iesaldēt aktīvus tiem, kas ir palīdzējuši Krimas anektēšanā. Šeit ir jāņem vairāk eh, aspektu vērā, ir jāaizsargā minoritātes, kuriem draud izmiršana. Eh, tālāk arī ar Krimas anektēšanu Ukraina zaudēja līdz 50 miljārdiem eiro Krievija tagad eh, Krimā izvieto vismodernākās eh, militārās aizsardzības sistēmas un militarizē šo teritoriju. Tas ir apdraudējums arī NATO. Priekšsēdētāji, es atvainojos, ka man ir jāpārtrauc jūs, bet uh, mums ir ierobežos laiks. Arī brīvā mikrofona procedūrā es varu tikai diviem cilvēkiem dot vārdu. Diemžēl laiks trūkst un es pārējiem atvainojos. Šoidrovs kundze, viena minūte. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi. Es atbalstu šo ziņojumu, kas skaidri apraksta situāciju Krimā pēc Krievijas veiktās anektēšanas pārkāpjot starptautiskās tiesības. Ziņojumā ir minēti konkrēti piemēri eh, par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, medžulis darbības aizliekšanu, kas ir Krims Tatāra pārstāvnieciskā iestāde un darbojas kopš 1999. gada. Tagad to aiz, tās darbība aizliedza par par eh, apsūdzībām ekstrēmismā. Mēs prasam atbalstu medžulis darbībai un eh, vārda brīvības atjaunošanai eh, Krimā. Mēs aicinām NVO un cilvēktiesību organizācijas uzraudzīt šo situāciju. Es eh, esmu tikusies ar šo organizāciju pārstāvjiem, tikusies ar žurnālistiem, kas bija spiesti doties prom no Krīmas. Viņu liecības ir galvenais iemesls, kāpēc es atbalstu šo ziņojumu. Tas ir pareizi, ka Eiropas parlaments eh, eh, pauž savu skatījumu uz situāciju Krīmas tatāriem. Nākamais uh, runātājs. Kirčukungs. Uh, uh, Šīs ir saulēcīgs debats par šo jautājumu, tas ir ļoti aktuāls. Krimstatāra situācija ir nu, ļoti slikta. Cilvēkiem ir visdažādākie ierobežojumi noteikti, krimstatāri nevar ceļot, medžlis darbība tiek aizliegta, balstoties uz apgalvojumu, ka viņi ir ekstrēmisti. Un e, krims tatāru līderi atrodas izsūtījumā un viņiem ir liekt iebraukšana Krimā. E, krims tatāru darbība ir izsaukusi vietējo iestāžu um, nepatiku, un uh, starptautiskai sabiedrībai un Eiropas Savienībai ir jāuzstājas cilvēktiesību ievērošana. Un tāpēc uh, ir jāprasa jebkādu represiju pārtraukšanu Kri Krimas pussalā. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji. Tagad es došu vārdu komisārai Jurovai. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, martā divus gadus pēc nelegālās anektēšanas, eh, kuru veica Krievijas federācija, Eiropas Savienība un tās dalību valstis ir uh, apliecinājuši savus bažas uh, attiecībā uz cilvēktiesību situācijas pasliktināšanās Krimas pussalā. Tas ietver arī vārda brīvības eh, aizliekšanu, mierīgas pulcēšanās eh, brīvības aizliekšanu, brīvības reliģisko tiesībām un arī vēršanos pret minoritātēm, it īpašiem Krimas tatāriem. Augstā pārstāve viceprezidenta Mogarīnī apsprieda šos jautājumus personiski ar Krimas tatāru medžlīsta vadītājiem viņas pēdējā vizītē Kijevā 2015. Eh, gada novembrī. 26. aprīļa lēmums, ko pieņēma tā saucamā Krīmas augstākā tiesa aizliegt medžlisa darbību. Uh, Medžlis ir uh, Krīmas tatāru pašpārvaldes iestāde, tā tika izsludināta par e, ekstrēmistu organizāciju, un tas ir rupša Krīmas tatāru tiesību pārkāpums. Un liecina par eh, cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Krimas pussalā kopš eh, tās eh, tā tika nelegāli aneksēta 2014. gadā no Krievijas federācijas puses. Godātie deputāti, es vēlos vēlreiz uzsvērt, kā Eiropas Savienība iestājas par uh, Uh, to, ka ir jānodrošina cilvēku tiesību ekspertu neierobežot piekļuvi visai uh, Krīmas puselai un Sevastopolai. Tas ir absolūti mm, izšķiroši. Pēc mazāk kā nedēļas 18. maijā tiks atzīmēta Krīmas tātāru uh, deportācija skumjā gada diena, tā notika 2040. gadā un pagājušā gada nebija Krīmas tatāriem atļauts uh, organizēt miermīlīgs pasākumus, lai pieminētu šo skumjo gada dienu. Un tas viss mums atgādina vēlreiz, ka Krīmas tatāru tauta ir pārāk daudz cietusi savā vēsturē, ka tā ir vajāta, un šī vajāšana ir tūlīt jāpārtrauc. Paldies! Thank you, Paldies, komisārs kundze, kolēģi, esmu saņēmusi